Tagad mm, jūsu vietā nāk komisijas vicepriekšsādātāja Mogarīnī kundze. Un mēs pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir kom komisijas priekšādātājs vietniecis un Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Kongo Demokrātiskajā republikā, jeb KDR. Godētā augstā pārstāve, ja esat gatava, došu jums vārdu. Paldies! Gribu teikt paldies par šo iespēju apmainīties ar viedokļiem par situāciju KDR. Kā jūs zinat, Eiropas Savienība ir bijusi ļoti konsekvents un stabils e, Konko Demokrātiskās republikas partners pēdējos 15 gadus. 2008. gadā mēs piedāvājam, piedāvājam lielāko daļu finansējumu pirmo demokrātisko vēlēšanu organizēšanai šai valstī un KDR bijis viena no mūsu prioritātēm pēdējos desmit gadus Āfrikā. Divas militārās operācijas, kā arī centieni atbalstīt drošības sektoru reformas ir mūsu kontā, tāpat arī divas kādu pie kopējās ārības un drošības politikas mēs, mēs esam tāpat strādājuši pie dabas resursu pārvaldības ceļu kvalitātes uzlabošanas un tam līdzīgi. Domāju, ka šodien daudzi no jums ir īpaši nobežījušies par to aizkavēšanos un neskaidrību, kas saistīta ar vēlēšanu procesu šai valstī vietējās vēl, vēlēšanas paredzētas 2015. gadā un parlamentu un prezidentu vēlēšanas vēlākais 2016. gadā. Nesenajās debatēs par jauno vēlēšanu likumu eh, iz, debats izraisījuši svardarbību un attiecīgi arī termiņi vēlēšanu noturēšanai ir aizkavējušies. Šajā ļoti grūtajā laikā mēs gribam aicināt visus politiskos spēkus meklēt vienošanos, samierināšanos un mēģināt mierīgā kārtā atrisināt situāciju. Tīpaši lūdzam eh, valdību izturēties atturīgi, ieturot tādu, nu, eh, atbilstīgu politisku pauzi un turēties, atturēties no jebkāda veida vardarbības. Pirms leģislatīvajām prezidenta vēlēšanām um, paredzētā kampaņa ir pārcelt uz vēlāku laiku, tāpat, tāpat, tāpat laikā vietējās vēlēšanas nolems noturēt attiecīgā konstitucionālā laika grafikā. Tas ir pozitīvs solis. Es zinu, ka daudz no jums arī ir izteikuši līdzīgu viedokli bet konstitūcijas eh, respektēšana, protams, nozīmē ko vairāk nekā tikai termiņu ievērošanu. Izteiksmes brīvība, plašsaziņas līdzakļos tiesības uz mierīgu pulcēšanos, tāpat arī opozīcijas tiesību ievērošana, tie visi ir ļoti svarīgi elementi demokrātijas veidošanā. Un visi šie izšķirīgi svarīgie elementi būs daļa no, mūsu, no tiem tematiem, ko apskatīsim dialogā ar KDR valdību tajā brīdī, kad centīsimies eh, atvieglot politisko spriedzi šai valstī. Es ļoti labi apzinos un piekrītu tām bažām, ko paudzes Eiropas parlaments attiecībā uz doktora Denisa Mukvegas situāciju. Un jāsaka, man bija ārkārtīgi liels gods ar šai pašā telpā sēdēt un klausīties viņa iedvesmojošajos un arī drama, drāmas pilnajos vārdos tajā brīdī, kad viņš pagājušā gadā saņēma Saharau balvu. Un toreiz man bija arī gods eh, ar viņu tikties acs pret aci un kopīgiem spēkiem eh, domāt par veidu, kā iznot projektus un virzīt uz priekšu demokrātiju. Es gribu jums teikt, ka Eiropas Savienība ļoti uzmanīgi sako līdz arī viņa situācijai, viņa fiziskajam stāvoklim, veselībai. Viņš, protams, ir cilvēktiesība aktīvists. Es arī esmu lūgus savu, savu pārstāvu Kinšasā iesaistīties uh, strīda risināšanā starp uh, pansiju slimnīcas un valdības eh, attiecību risinājumā. Demokrātiska vēlēšana noturēšana var novest pie demokrātiskas svars tālākas nodošanas, un tā būs atslēga tālākai mierīgai nākotnē, gan šai valstī, gan visā reģionā. Stabilitāte, protams, ir atkarīga arī no citiem faktoriem, piemēram, visu bruņoto grupējumu neutralizēšanā Austrumu Kongo. Šajā ziņā ir gūts progress pateicoties Kongo armijas centieniem, bet tāpat laikā tomēr joprojām priekšā ir diezgan liela problēma jautājumi. Piemēram, iepriekšējais X23 kustība ir tāpēc jāsadarbojas ar Uganas valdību, lai arī pie robežām nodrošinātu mierīgas situācijas iestāšanos. FDLR nemiernieku grupa joprojām rada draudus, draudus ilgtermiņa stabilitātei reģionā. Viņi saistīti ar Ruanda, Ruandas 94. gada genocīdu, un viņi bija par vainu tam, ka šis reģions piedzīvoja milzīgas ciešanas un sāpes. ANO atbalsts ir vajadzīgs, un tas piedāvā unikālu iespēju vērst ķerties šī problēmai pie pašas saknes. FDLR kustībai ir ticis dots ļoti daudz laiks, to devuši visas valsts reģionā, lai viņi miermīlīgi padotos. Mēs apspriedām to ārlietu ministru padomē pagājušā gada janvārī un pieņēmām uh, 28 padomus secinājumus. Tur mēs teicām, ka ir pienācis laiks uh, uz uzsākt militāru darbību. Tāpat laikā uz, uz teicām, ka aicinām pārlied, arī Kongo valdību pārliecināties par civiliedzīvotāju tiesību respektēšanu arī šādus militāras operācijas gadījumā. Tāpēc gribu atkārtot savu atbalstu ANO iesaistīšanai šajos procesos un mieru uzturēšanā. Tas nozīmē, ka Manusko centieni varēs turpināt, eh, turpināties un visas valsts, kas piedalās šais militārajos centienos, saņems atbalstu. Protams, jāsadarbojas ar ANO īpašo pārstāvu šais jautājumos. Godīgi godātie deputāti, gribu turklāt vēl uzsvērt arī to, kas ļoti labi zinu un piekrītu eh, tam, eh, tai jū, jūsu paustajai vēlmei atrasināt konfliktu arī attiecībā uz dabas resursiem šajā lielo ezeru reģionā. Visaptvarošas ietver, eh, IPS ietvaros mēs esam sākuši šo jautājumu jau risināt kopā ar komisiju, kā jūs varbūt labi jau zināt. Mans priekšgājējs nāca klē ar kopēju paziņojumu par atbildīgu Eh, resursu izmantošanu konfliktu zonās. Parlaments un padome tieši šobrīd eh, strādā pie regulas projekta, kas tika ierosināts ar minēto paziņojumu. Visbeidzot, gribu minēt, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies ilgtermiņa saistības KDR, jeb Kongo Demokrātiskajā republikā, lai aizsargātu nacionālos parkus šai valstī. Te runājam par, gan par Virungas parku, kas ir UNESCO mantojuma sastādē. Šī parka nākotne šobrīd tiek apdraudēta, jo ar vien tiek piedāvāts atļaujas naftas ieguvēji un naftas ieguvas izpētē šai teritorijā. Bet es varu jums apliecināt, ka mēs ļoti uzmanīgi sakosim līdz situācijai, pie, arī skatīsimies uz nacionālu mērogu lēmumiem, kas varētu teorētiski ietekmēt šī parka attīstību nākotnē. Turklāt beigās gribu padalīties ar jums informācijā. Esmu piešķīris mandātu Ferverkas kungam, bet tas viņš ir vecākais koordinators Lielo, Lielo ezeru reģionā, eh, lai, lai viņš dodas uz Kīņšusu turpmākajās nedēļās un izvērtē situāciju, un tad viņš, protams, atgriezīsies un par to ziņos mums. Eh, Lielas paldies, ar nepacietību gaidu debatas, gribu dzirdēt jūs komentārus. Paldies! Thank you, Madam Vice President. Paldies priekšētā vietnieces kundze. Uzsāksim diskusijas uzklausot pauco grupu pārstāvis. Štīra kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšētājs kundze. Problēmas, ar kurām saskarās Kongo Demokrātiskā uh, republika, ir ļoti smagas un ļoti daudz. Jūs jau minējāt dažas no tām, piemēram, uh, eh, minerālu izmantošanu un bruņoto grupju uh, grupu darbībā, sistemātiska sieviešu izvarošana, par kuru runājam Kveigas kungs, kā arī tiesu sistēmas selektīva izmantošana, un tas tika izmantots arī slēgtumu Kveigas kunga slimnīcu, tad, kad viņš kritizēja varas iestādes. Tā šo problēmu sakne ir neefektīvas institūcijas, tiesiskuma trūkums un augsts korupcijas līmenis. Protestētāji Kinšasā ir notikuši, jo bija plāni mainīt vēlēšanu likumu, saskaņā ar kuru gribēja organizēt tautas skaitīšanu pirms nākamajām vēlēšanām. Šī vēlēšanu reforma bija centieni panākt to, lai Kabila kungs paliktu prezidenta amatā. Tādēļ ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka demokratizācija turpinās un uh, kļūst spēcīgāk šajā valstī. Sadarbība attīstībai arī ir nepieciešama, lai izveidotu iekļaujošas demokrātiskas institūcijas. Tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāvelta papildus pūliņi gan attiecībā uz attīstības politiku, gan vispārējo politiku no Eiropas Savienības puses Tam būtu jābūt vienam no galvenajiem vēstījumiem, ko mēs nosūtam. Lai arī uz doto brīdi Kabila kungs vada autoritatīvu uh, valdību. Uh, galvenā problēma tomēr ir korupcija. Labu institūciju izveidošana palīdzētu mainīt šo situāciju. Kienga kundze, divas minūtes lūdzu. Eh, signor presidente l'elezione presidenziale. prezidenta vēlēšanas kdr ir ļoti nozīmīgas ne tikai lai uh, stiprinātu demokrātiju šajā valstī, bet arī panāktu līdzsvaru un stabilitāti visā lielo ezeru reģionā. Diemžēl nav īsti kalendārs vēl nosprausts, laba pārvaldība ir nepieciešama, bet mēs redzam, ka daudzās valstīs tā nav uz to, to brīdi pieejama. Daudzi cilvēki ir brutāli nogalināti tikai tādēļ, ka viņi protestēja pret šādām pārmaiņām vēlēšana likumā. Daudzi demonstratori un vietēji iedzīvotāji ir ap, apcietināti, Mēs pieprasām, lai viņi tiktu nekavējoties atbrīvoti. Eh, mēs atzīstam demokrātiju kā vienīgo veidu, kā izvairīties no konfliktiem un vardarbības. Tā ir liela iespēja, ko mēs, un mēs ceram, ka Kongo vadītāji to izmantos. Nedrīkst pats ciest cilvēktiesību pārkāpumus ne starptautiskajā sabiedrībā, ne Hāgas tiesā. Mēs atbalstām UNESCO misiju, kas cenšas uh, stiprināt mieru visā Kongo teritorijā. Un noslēgumā priekšādātāji es vēlētos paust savu kaunu kā Eiropas iedzīvotājai, ka 29 migranti akal ir gājuši bojā, cenšoties sasniegt Lampedūzu savu. Un tie ir kārtējie upuri, kas pievienos ļoti garā uh, bojāgājušo sarakstā vienkārši tādēļ, ka cenšas sasniegt labākas dzīves apstākļus Eiropā. Paldies, komisārs Kons. Pirmām kārtām gribu teikt paldies par ļoti skaidro kopsavilkumu, precīzo kopsavilkumu, kas liecina par jūsu apņēmību un neatlaidību. Situācija, kāda ir, protams, ir ļoti bažas raisoša, tā ir visai eksplozīva. Uh, Un tam var būt sakas uz visu reģionu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai prezidenta vēt vēlēšanas norisinās uzticamā gaisotnē un notiek nu, atbilstīgajā termiņā. Neatkarīgā vēlēšana komiteja un tās vadītājs uh, ir jālūdz rīkoties savlaicīgi jo citādi vēlēšanas var aizkvēties. Es tāpat laikā gribu teikt paldies arī Kengo kungam, uh, kas ir atteicies no pieņemt astoto pantu, kas aizkavētu vēlēšanas par diviem gadiem. Uh, Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai vēlēšana process tomēr norisinās ļoti mierīgā gaisotnē, miermīlīgā gaisotnē, lai nebūtu nekāda veida vardarbības ne pret opozīciju, ne civiliedzīvotājiem, ne preses pārstāvjiem. Ir jānodrošina izteikšanās brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība, brīvas demonstrēšanas, demonstrācijas iespējas. Un nedrīkst būt nekāda veida iebiedēšanas pasākumu KDR militāra operācija pret attiecīgiem nemiernieku grup, grupējumiem, tiem jāsaņem ANO atbalsts. Manus, Manusko šobrīd nerīkojas atbilstīgi. Nedrīkst pieļaut ne, neregulētu genocīdu, genocīdu. Jāsaka, tas šobrīd destabilizēs jau visu reģionu. Nedrīkstam par zemu novērtēt e, visu šo notikumu nozīmi arī ruandiešu acīs. Atcerēsimies, ka visvairāk no tā cieši, protams, sievietes un meitenes, kas krīt par upuru vardarbībai. Tas, ko panāca Mukvegas kungs saņemot Saharau balvu, šķiet viss var tikt sagrauts, ja mēs nevarēsim pretoties draudiem un iebiedēšanai, ar ko nāk klajā visi šie bruņotie grupējumi. Un tāpēc es ierosinu atbalstīt ideju izveidot tādu kā observatoriju, novērošanas observatoriju kopā ar ANO, lai pārliecinātos, ka cilvēku tiesības šai valstī tiek ievērotas. Es atvainojos priekšādātā saka, visiem tiek piešķirt zināms uzstāšanās laiks, un tas ir jāievēro. Nākamā runātāja Senra Rodrīgas uz vienu minūti. E, gracias, prezident. Paldies, priekšādātājs kundze. Vēlos atkal uzsvērt, ka katrs konflikts, ko mēs apspriežam un analizējam šeit, ir cieši saistīts ar rietumu varas iestāžu un lielo uzņēmumu interesēm inter, eh, eksploatējot šādu valstu resursus. KDR gadījumā šīs valsts strateģiskā nozīme ir ņēmā vērami, jo tā ir geogrāfiski ļoti liela un tajā ļoti daudz derīgo izrakteņu. Varš, zelts, Eh, nafta un tā tālāk. Tā ir ārkārtīgi bagāta valsts, bet vienlaicīgi tā slīkst nabadzībā. Lai atrisinātu šādus konfliktus, mums ir nopietni jārunā par to, ka starptautiskiem uzņēmumiem būtu jāpamat šādas valsts un tajās esošie resursi būtu jānodot eh, pašas valsts iedzīvotāju labā. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka sievietes un meitenes cieši visvairāk un viņām vajadzētu nodrošināt īpašu aizsardzību. Sargentīnī kundze, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs redzam, ka Kongo nevar um, iekļūt Facebookā, tiek veiktas represijas, cilvēktiesību aktīvisti uh, sastops ar reāliem draudiem, bet mums ir jāturpina apgalvot, ka nedrīkst aizkavēt vēlēšanas un nevar pieļaut, ka Kabila atkal tiek ievēlots uz jaunu pilnvaru laiku. Ļoti uzmanīgi jāsako Kongo notiekošajam un arī uh, jāpiedāvā aizsardzību cilvēku cilvēktiesību aktīvistiem. Mums arī jāpadomā, kādi ir mūsu likumi runājot par konfliktu minerāliem. Ir jā, tagad mm, tikai daži Eiropas uzņēmumi brīvprātīgi certificē šos minerālus, bet tam ir jābūt juridiski saistošam procesam, un tad varētu parūpēties par ilgtspējīgāku kalnrūtniecību šajos reģionos, jo kā tad izskaust kāru eh, šajā reģionā, kur ar par minerāliem joprojām tiek finansēti dažādi konflikti. Priekšsēdētājs kundze un Mogurīnie kundze būsim patiešām efektīvi šajā cīņā. Uh, Tā kā mēs nedaudz kavējamies, nepieņem šilo kartīšu jautājumus, atvainojiet. Tālāk Kārver kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšētājs kundze. Kādēļ ir klasisks piemērs tam, kā rietumu politiķi izmanto Āfrikas valstis kā bandiniekus savās startautiskajās spēlītēs. Tas, kas šobrīd notiek šajā valstī, ir sekas tam, ka tā ir cietusi jau pagātnē no Beļģijas karaļa uh, Leopolda darbībām. Āfrikas vadītā ANO misija Arī tai būtu jāatbilst uz jautājumu par iepriekšējo darbību. Ir 125 gadījumu, kuros ir aizdomas par cilvēktiesību aiz pārkāpumiem. Kengela kungs joprojām ir uh, augstā amatā ciņā ar FTLR vai cilvēki, par kuriem ir šādas aizdomas, joprojām drīkstētu ieņemt tik augstus amatus šajā ļoti uh, bēdu māktajā reģionā. Paldies! Gabriels Kundze, prot minūti. Priekšādātāji, paldies! Gudāt augstā pārstāv, gudātāji kolēģi! Nu, arī ļo, man ļoti tuva šī uh, valsts un, uh, eh, un tās iedzīvotāji, bet tomēr nevar piekrist lēmumam. Uh, atkal runāt par šo, jaut, šo jautājumu, jo pieņemtais lēmums 23. janvārī tomēr nespēs valsti atgriezt uz pareizā ceļa. Ar to nepietiek. Ir vajadzīgs no jauna sakārtot visu šo vēlēšanu kalendāru Mēs esam, es vadīju iepriekšējo vēlēšanu novērošanas vet, misiju, bet jāsaka, situācija kopš tā brīža nav mainījusies, un situācija nevar turpināties e, tieši tādā pašā veidā. Otram kārtām ļoti svarīgs elements, lai vēlēšanas norisinātos atbilstīgi, ir dialogs ar politiskajām partijām. Mums ir jāmudina tās uz dialogu. Vienalga, vai te runājam par darba grupu sadarbību, ja par dažādām jaunām iniciatīvām, kas ļautu darīt, ko, radīt kopēju diskusiju fórumu starp visām pusēm un tādējādi nodrošināt mierīgu varas nodošanu tālāk. Adisabebes eh, ietver līgums arī jā, jā, jāspēj īstenot. FDRL militārās kustības apkarošana ir ārkārtīgi svarīga, lai šo līgumu vispār varētu īstenot. Un te jāiesaistās visām līguma parakstīšām pusēm. Te nu man gan jāatgādina Mukvegas kunga vārdi un jāatcerās, ka viņš pelnīs mūsu atbalstu. Viņam, jā, viņam jāpalīdz turpināt viņa darbību panzī slimnīcā. Tai jābūt prioritātei, nedrīkstam pievērsties tikai Monosko un viņa centieniem, bet jāspēj domāt par visiem centieniem, kas šajā valstī svarīgi. Nākamais runātājs Renes kundzes divām minūtēm. Paldies, Mogrīnī kundzei, kolēģi. Paldies par šo kopsavilkumu. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica kolēģis Loja Mišels respektīvi, ka jānodrošina preses brīvība, cilvēku tiesību ievērošana, tāpat laikā arī vēlēšanām noteiktais grafiks. Un es varu tikai un vienīgi atbalstīt arī viņa priekšlikumu par novērošanas observatorijas izveidošanu, bet tāpat laikam jārīkojas konsekventi, ir vēl divi instrumenti, ko varam izmantot, respektīvi, piemēram, starptautiskās tirzniecības instruments. Šodien mēs, kā jūs zinat, šajā parlamentā un komitejā spriežam par cīļu, cīņu pret tiem, kompā, tiem uzņēmiem, kas izmanto e, situāciju konflikta reģionos, lai gūtu peļņu no minerālu iegūšanas. To nedrīkstam pieļaut, pret to ir jācīnās. Parlamentam jāuzņem te savu atbildību. Tieši tāpat kā Mokvenkungs teica, kad viņš iedās šeit, lai saņemtu Sakarau balvu, un viņš teica, lai mēs, rīk, viņš lūdza mūs rīkoties, pieņemt mērus, un tāpēc es gribu uzrunāt visu parlamentu un lūgt visus uzņemties savu atbildību un teikt ne tikai uh, nosodošs vārds tajā brīdī, kad valsts sastopas ar problēmām, bet izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai cīnītos pret visu veidu pārkāpumiem cilvēktiesību jomā. Paldies! Tundua, Tundua, kundze, lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Es arī atbalstu saprātīgos um, Mišela kunga priekšlikumus un pievienojos iepriekšējiem runātājiem. Novembrī mēs piešķīrām Saharovu balvu Mukvegas kungam par to, ka viņš riskēja ar savu dzīvi, lai palīdzētu sievietēm un bērniem, kas tika seksuāli izmantoti. Ja vēlties iznīcināt valsti un to sadalīt, tad ir jāuzbrūk tās kopienām, un tas ir viens no ietekmīgākajiem līdzekļiem. Tādēļ Mukwege kungs aicināja mūs parūpēties, lai Adis Abebabs uh, vienošanās tiktu izmantot. Sadarbības līgums ar KDR tika parakstīts jau pirms vairākiem gadiem, bet tagad jau vēlēšanas ir teju klāt, un es atbalstu Mukwege kunga teikto. Mums jāatbalsta ANO īpašais sūtnis, jāiesaistās pašiem un jāiesaista Eiropas Savienības sabiedrība, lai 17. gadā būtu likumīgas vēlēšanas, un tādēļ es atbalstu arī citus runātājs. Paldies! Valenciāno kundze lūdzu. Paldies, priekšētāji! Es arī uzskatu, ka mums ir steidzīgi jārīkojas Kongo Demokrātiskajā republikā. Es runāju ar uh, Mukvegas kungu, un viņš lūdza, lai es aicinātu parlamentu iesaistīties. Kopš pagājušā novembra viņas situācija ir kļuvusi arvien uh, smagāka, viņām tiek izteikti draudi, viņi cenšas iebiedēt un drošības situācija viņa slimnīcā un viņa personīgā drošība ir nopietni apdraudēta. Vēlos atgādināt to, ko teica Mukvegs kungs saņemot Sakarovu balvu. Mums vajadzētu tos paturēt prātā. Šis ir īstais brīdis, lai Eiropas Savienība un Eiropas parlaments pieņemtu pasākumus, lai risinātu problēmas, ar kurām saskarās, kādēļ mēs nevaram piešķirt Mukwegungam Sakarovu balvu un pēc tam vienkārši par viņu aizmirst. Aizmirst viņu un aizmirst viņu pacientus, kas eh, arī šobrīd ir apdraudēti. Ir notikuši pat gadījumi, kad ir izvarot bērni, kas ir jaunāk par pieciem gadiem. Kongo valdība neko nedara. Mukwega kungs aicina uh, īstenot starptautisku izmeklēšanu šī šādos pārkāpumos. Mums ir nepieciešama šāda izmeklēšanas grupa, ir jāiesaistās ar Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu mieru un cienīgumu KDR un jānodrošina arī Mukvegas kunga drošība, jo viņš arī to no mums lūdza. Paldies! Paldies! Gerero Salom kungs lūdzu. Ante, la... Paldies, augstās pārstāvs kundze, priekšsēdētājs kundze. tās represijas, ko Kongo valdība izvērsa pret cilvēktiesību aktīvistiem, maksāja dzīvību aptuveni 30 cilvēkiem. Tas ir ārkārtīgi traģiski, bet ir tūkstošiem bojā gājušo, miljoniem cilvēkam nācies pamest savas mājas, daudzi nesņem humano palīdzību tieši no vardarbības izvarošanām. Jāsaka, ka valsts līderi tādā veidā vēršas pret pilsonisko sabiedrību, nu gandrīz pret visām sabiedrības kārtām. Kopīgi ar Āfrikas Savienību mums ir jāiesaista visas puses miera plāna veidošanā lai eh, arī vēlēšanas varētu norisināties demokrātiskā, brīvā un uh, drošā ceļā. Un, ja runājam par konfliktu minerāliem, konfliktu finansējušiem minerāliem, tad mums ir arī jāatrod vislabākais risinājums un arī Eiropas uzņēmumiem, kas to izmanto, ir jāuzņem savu atbildības daļa. Mēs augstās pārstāvs kundze vēlamies, lai tas viss izskanētu arī tālāk. Paldies, Fruzunlikas kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nesen Kongo notikušais patiešām nav pieņemams. Mums šāda uh, vardarbība ir jānosoda. Uh, Parlaments ir pieņēmis būtisku lēmumu, uh, pieņemot uh, vēlēšanu likumu. Mēs ceram, ka 2016. Uh, gadā beidzot tiks noteikts datums vēlēšanām. Humanā krīze padziļinās katru dienu. Cilvēki ir apdraudēti, ir šie minerāli ko konfliktos, iegūt konfliktu minerāli valdība izdara spiedienu. Izskatās, ka šī valsts uh, ar katru dienu aizvien vairāk tuvojas milzīgam hausam. Tiek iebaidīti politiskie oponenti, cilvēktiesība aktīvisti, pilsoniskā sabiedrība kopumā. Tas beidzot ir jāapstādina, šī tendence ir jāapstādina jāatgādina, un Eiropas parlamentam ir jāspēr nepieciešamo soļi, lai to vienreiz apstādinātu. Un esmu arī noraizējies par Denis Mukvegas Saharova balvas laureāta drošību. Un, uh, Mēs ceram, ka Manusko darīs visu, uh, lai varētu veikt savu galveno uzdevumu, proti pilsoņa aizsardzību. Paldies Funzuliks kungam. Tagad būs brīvais mikrofons. Marijas kungs lūdzu. Kirja Proedre, ir teleftēs ekselīksis ti laikī demokratija tu kopā. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka represijas KDR ir atbalsojušās, tās ir vērojusi visa starptautiskā sabiedrība. Mums ir jāmaina valstī notiekošais un jāsaka, ka vēlēšanas ir jāparedz konkrētā datumā. Kabilas lēmums to visu atstāt, eh, visu varu eh, nodot prezidentam, ir novedis pie opozīcijas eh, protestiem, pie nekārtībām, pie asins izliešanas, ir bijuši militāri konflikti šajā reģionā, un jāsaka, ka daudzi vēlas turpināt tikai uzurpēt dabas resursus un uz to rēķina iedzīvoties, bet tā jau nevar uzbūvēt stabilu demokrātiju, jābūt arī labāk pārvaldītāju resursu izmantošanai, un mēs vēlamies, lai paši cilvēki tauta varētu pārvaldīt eh, šos dabas resursus. Paldies Marijas eh, kungam! Jāsaka, ka tagad atkal ir pieteikušies eh, daudz kolēģi izteikties brīvajā mikrofonā. Tādēļ es lūgtu tos kolēģis, kas jau vienreiz šodien izteicās, tomēr uh, dot vārdu arī citiem. Un tagad Jākovčič kungs. Kongo Demokrātiskā republika ir ļoti nozīmīga Eiropai. Ne jau tādēļ. ka tā ir valsts, kuru kādreiz kontrolēja Leopolds II, Beļģijas karalis, bet gan tādēļ, ka mēs esam to parādā Kongo pilsoņiem, viņi vēlas dzīvot mierā un stabilitātē. Mēs piešķirām prestižo Zaharo balvu Denisam Ukvegēm. Un Tieši šī iemesla dēļ mums ir jāparūpējas par konsekventu politiku šajā reģionā. Tādēļ es mudinu augsto pārstāvi atrisināt situāciju Kongo, izmantojot demokrātiskus instrumentus, piemēram, tādus kā vēlēšanas šajā valstī, un tad eh, cilvēki būs eh, katrā ziņā bauduši savu balsi. Paldies! Priekšsēdētāji! Vēlos izteikties uz, attiecībā uz minerālu iegūmu. Magrīnie kundze, jūs zinat, ka pat mūsu telefonos ir tādi metāli un tādas izēvielas, kas nāk no Kongo, Repu, no Kongo Demokrātiskas republikas, un tas rada problēmu. Jo mēs šādā veidā šos minerālus no viņiem pērkam, iegādājamies, un viņi, protams, tādējādi finansē visas savas bruņoto grupējumu darbības. Mums gal galā ir Eiropā regulējums, kas gan ir brīvprātīgs pēc sava rakstura bet jāsaka, šo visu režīmu vajadzētu vērst plašumu attiecināt to ne tikai uz uh, zeltu, bet, piemēram, arī uz naftu un tam līdzīgi. Un turklāt tam vajadzētu būt juridiski saistošana. Galu galā ASV šādus tiesību aktus ir pieņēmuši, bet mums Eiropā tas ir brīvprātīgs noteikums. Turklāt nedrīkstam. Uh, Eh, arī importa līmenī atteikties no certificēšanas prasībām. Galu galā nevaram pieļaut to, ka gala uzņēmums tad bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem izmanto šīs izēvielas. Tas ir, manuprāt, skandalozi. Mikrofons tiek Rivazī kundzei atslēgts. Tālāk, kas taldo kungs? Grazie, prezidente. Citando uno... Paldies, priekšsēdētāji varētu teikt, ka KDR Valdošā situācija joprojām mums rada daudz raižu. Un padomāsim vien, ko Kabila ir darījis, lai uh, pārceltu uh, vēlēšanas uz citu laiku. Un jāsaka, ka arī citās valstīs ir daudz šādu piemēru. Un prezidents Kabila mēģina uh, KDR padarīt pats par savu īpašumu, tā kā to reiz darīja Beļģijas karalis. Un mums ir jāpasaka, ka tam ir jāpieliek punkts. Mums ir jāsaka uzņēmumiem, ka viņi ir atbildīgi par šo minerālu izmantošanu, par šo ar asinīm notraipīto resursu izmantošanu. Un mums arī beigās ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem, jo citādāk mēs maksāsim ļoti augstu cenu par savu svētulību un liekulību. Paldies, kas tāldo kungam, un tagad brīvā mikrofona pēdējais runātājs Guan Ano kungs. <clears throat> Grazie, signor Presidente. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Diskusijas par Kongo ir eh, ļoti aktuāls Eiropas parlamentā un daudzi runāja patiešām uztraukti, bet jāsaka, ka Itālijā ir pensionāri, kas spēlē kārtis un viņus, kas tāds nemaz neinteresē. Un augstā pārstāve Mogarīnī kundze pie mums ir ieradusies. Es varētu viņai teikt ko ļoti poētisku, lirisku, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā, nevis Kongo. Tu, uz turien devās Merkele, tikās ar Putinu, ar prezidentu Olandu, viņi e, sarunājās, bet tas vispār nepie kā nav novedis. Eiropa nespēlē vispār nekādu lomu šajā visā procesā. Un jāpasaka, Eiropai nav balss. Celieties augšā, lūdzu, vienreiz celieties augšā. Celieties augšā no, šīs, abur, no šī aburtās princeses miega. Paldies Bonano kungam. You have not the floor anymore. Jūs vairs eh, nevarat runāt, jums vienkārši vairs nav laika, saka priekšsēdētājs un atslēdz mikrofonu Bonano kungam. Bonano kungs, jūs runājat pārāk ilgi. Un šķiet, ka sabiedrībai nebūs lēmts iepazīties ar jūsu uh, runas pēdējiem teikumiem, un arī tulki vairs tos nevarēja iztulkot. Un tagad došu vārdu Mogherīnī kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es jau redzēju uh, runātāju sarakstu, uh, kas uzstāsies šo pēcpusdienu. Un uh, es redzēju, ka Bonanno kungs nav pieteicies uh, debatēs par Ukrainu, uh, bet ja viņš to vēlētos darīt, tad viņš varētu to arī, protams, vēlāk paveikt. Un tagad pāriešu uz angļu valodu. Paldies uh, kolēģiem, kas izteicās. Es domāju, ka tas uh, vēstījums, kas izskan no Eiropas parlamenta, ir pārliecinošs. Eiropas institūcijas ir saliedētas, un es ceru, ka vēstījums arī nokļūs pie adresāta. Daudzi teica, ka. Uh, tas ir svarīgi. Tas, kas notiek Kongo, atstāja iespaidu nevienu uz pašu valsti, bet uz visu reģionu, un eh, Kongo ir ļoti nozīmīgs spēlētājs mieram un stabilitātei reģionā, un es nevaru nekad piekrist domai, ka ir jāpievēršas tikai tiem cilvēku tiesību konfliktiem un pārkāpumiem, kas notiek pie mūsu pašu robežām, bet arī tas, kas notiek šķietami ļoti tālu no mūsu mājvietas, īstenībā ietekmē situāciju drošību arī pie mums, mūsu valstīs. Un tas ir, eh, domāju, jāsaprot visiem, kas atrodas šajā zālē ļoti daudzi eh, runāja arī par Denisu Mukvēgi, un eh, sieviešu uh, lomu, upuru lomu. Sievietes, meitenes eh, kļūst aizvien jaunākas, uh, cietušās kļūst aizvien jaunākas šajos konfliktos. Un gribēju teikt, ka īstenībā tas nav, tā nav nekāda nejaušība, ka tās ir sievietes, kas uh, galvenokārt pirmās cieši konfliktos. Tā nav nekāda sakritība. Uh, Es jums varu garantēt, ka mēs nevien strādājam pie šī aspekta, lai cīnītos pret tāda veida vardarbību. Mēs uh, mēģinām palīdzēt upuriem, kā vien spējam, uh, sniedzot arī medicīnisko palīdzību. Mēs arī palīdzam uh, KDR veikt reformas tieslietu sistēmā, policijas struktūrās un tāpat mēs turpinām palīdzēt pirmajiem konfliktu upuriem, mē, sievietēm un bērniem. Es tāpat gribēju atkārtoti uzsvērt, ka mums ir jābūt saskaņotiem, konsekventiem, pieņemot lēmumus. Tad, kad mēs piešķīrām Saharova balvu Denisam Ukvegēm tikai pirms dažiem mēnešiem, tas nozīmēja, ka mēs atbalstām nevienu pašu individu, bet viņa veikto darbu. Uh, Mums ir jāgarantē viņa aizsardzība, viņa drošība, un mēs tādā veidā aizsargājam uh, veselu jēdzienu, cilvēka veikumu, un tā ir kā cerība visā šajā reģionā. Uh, atsaucoties uz Lūija Mišela priekšlikumu, tas man šķiet simpātisks, un tad, kad atgriezīšos Briselē, kopīgi ar īpašo uh, cilvēktiesību sūtni Stavrosu Lambrinīdi es mēģināšu izpētīt, kā varam darboties šajā virzienā. Un es, protams, saprotu, ka arī uh, resursu izmantošana, izrakteņa politika ir cieši saistīta arī ar valsts politiku kopumā un es esmu arī apņēmības pilna strādāt šajā virzienā. Es nevaru teikt, ka es varu visu atrisināt vienā dienā, bet tomēr strādāšu pie tā. Tālāk eh, Mogherini kundze atkal sāk runāt itāļu valodā. Cecila Kengi ļoti pareizi atgādināja, ka vakardien atkal bija vārdarbība šajā reģionā, un es gribēju teikt, ka komisijas kolēģiju informēju par to, ka esmu gatava tikties ar uh, ārlietu ministriem, arī ar uh, komisāriem, kas atbildīgi par imigrācijas politiku ar Avramopulus kungu. Uh, Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas atrodas mūsu portfelī, lai varētu uh, veikt dažādus pasākumus ārpolitikā, sadarbojoties arī ar tranzītu valstīm. Tas tika aplūkots arī ārlietu padomē. Mēs šādu traģēdiju vairs nevaram pieļaut, mums ir pret to jācīnās, un es uzskatu, ka mūsu rīcībā ir pareizie instrumenti, lai to gal galā realizētu. Paldies Magarīnī kundzei! Tagad esam beiguši.